Mes chers collègues, nous commençons nos travaux. Cienījamie kolēģi, sāksim darbu. Ieņemiet vietas. Klusu, lūdzu. Jūs esat iepazinušies ar darba kārtību. Ja nekādu komentāru nav par tiem punktiem, kas ir mūsu šās dienas darba kārtībā šo pēcpusdienu un rīt no rīta, tad varam uzskatīt darba kārtību par pieņemtu. Uh, Kā jau parasti būs nelielas izmaiņas attiecībā uz to, kādā secībā mēs izskatīsim šos punktus šo pēcpusdienu. Mēs izskatīsim visus punktus, kas saistīti ar pagājušās nedēļas notikumiem, proti samierināšanās par 2012. gada budžetu, bet eh, notiks arī eh, tātad. Tā, eh, viedokļa apmaiņu par daudzgadu finanšu schēmu. Un mēs izskatīsim arī punktus 10, 12 un 11 līdz pusdien 17. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētājs 11. punkts. Vērtmanas kundzes ziņojums tiks izskatīts vēlāk. Un 17. punkts, Matērs kundze nav ieradusies, runa tā tad ir par jaunu Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu. Šoreiz runa ir par Trentino Alta Adiģis reģionu, Dienvidtirolē. Un par šo jautājumu mēs diskutēsim rīt, kad ir paredzēts arī balsojums. Un sākot no 17.30 mums būs tas gods um, sveikt mūsu vidū budžeta kontrolas komitejas eh, pārstāvis. Eh, šīs komitejas priekšsēdētājs jau ir mūsu vidū, jo viņš ir arī mūsu komitejas eh, loceklis, un mēs uzklausīsim Grēslas kundzi un Rivelīni kundzi, kas mūs informēs par trilogu. Formāli vai neformāli, tātad ar komisiju par um, finanšu regulu. No nu, 18. līdz 19.30 notiks koordinātors sanāksme, un rīt no rīta mēs izskatīsim pārējos punktus darba kārtībā. Tajā skaitā arī punktu par ITER. Vienlaikus, protams, paturot prātā to, ka mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma tad, kad diskutēsim par 2012. gada budžetu. Mums būs vienošanās uh, par padomi par šiem te kredītu punktiem. Uh, līdzekļiem, kas tiek piešķirti ITER 2012. gadam. Un e, jautājums par ITER papildus izmaksām joprojām ir mūsu darba kārtībā. Mēs par to runāsim ar padomu, cenšoties panākt vienošanos. Ir paredzēts rīt pēcpusdienā trilogs. Par šo jautājumu runāsim arī uh, koordinātoru sanāksmē šovakar. Un Rāmers Bēgi mūs informēs par koordinātoru nostāju un tāpat arī eh, kāds ir tas mandāts, kas mums no komitejas būtu jāpiešķir. Ja nekādu komentāru nav, tad šis punkts ir pieņemts. Jūs eh, savā darba kārtībā esat saņēmuši 19. novembra eh, sanāksmes protokolu. Tāpat esat saņēmuši Kobu News dokumentu, arī pie tā es īpaši neatgriezīšos. Un tagad pievērsīsimies ceturtajām punktam. 2012. gada budžeta saskaņošanas rezultāts. Vispirms es vēlētos pateikties mūsu līdzstrādniekiem, tātad pārstāvjiem no mūsu komitejas grupu pārstāvjiem, kas jau īpaši aktīvi darbojušies, ļoti efektīvi darbojušies visu šīs budžeta procedūras laikā, un jo īpaši šajā ārkārtīgi ilgajā, garajā dienā, kas sākās pulksten desmitos piekdien, un kas noslēdzās sestdien no rīta 3.15 pēc tam, kad bija panākt formāla vienošanās eh, samierināšanās procedūrā, un mēs eh, attiecīgi informējām apmēram simt žurnālistus eh, sestdien no rīta par šo rezultātu. Tad tika paveikts tik tiešām lielisks darbs. Izabela paziņoja, ka parlaments ir zaudējis, bet eh, Izabela aplaudēsim mūsu eh, līdzstrādniekiem. Priekšsēdētājs pateicis arī tūkiem, kas eh, tūkoja šo sanāksmi līdz pat agram rītam. Apsveicam mūsu abus referents, kuriem es tagad došu vārdu. Vispirms Frančiska Pecānī, lūdzu. Grazie, prezidente. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Mēs jau no paša sākuma zinājām, ka samierināšanas procedūrā mēs izjutīsim lielu spiedienu tieši attiecībā uz maksājumiem. Un, un praktiski visās sanāksmēs pēdējās mēnešos polijas prezidentūras laikā eh, tas tiešām ir eh, bijis eh, galvenais jautājums visās diskusijās un debatēs līdz pat pašām beigām padome ļoti nepiekāpīgi pauda savu nostāju par maksājumiem. Un, un pilnīgi skaidri arī tik skaidrots eh, padomē, eh, un bija arī saprotams, ka nebūs iespējams eh, mainīt padomas nostāju atsevišķu dalību valstu nepiekāpības dēļ. To mēs jau zinājām, to mēs jau no paša sākuma zinājām, ka galu galā maksājumi būs pēdējā kārts mūsu rokās, jo skaidrs, ka parlaments samierināšanas procedūras ietvaros, nu, mums nav tik daudz ieroču vai uh, iespēju izdarīt spiedienu uz padomu. Līdz ar to mēs zinājām, ka maksājuma apropriācijas ir praktiski vienīgais instruments mūsu rokās, ar kuru palīdzību mēs tad varētu panākt savu prioritāšu īstenošanu. Nu, tā tas arī bija. Mēs centāmies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu finansējumu savām prioritātēm Un tās arī ir simtprocentīgi finansētas. To mēs arī nodrošinājām. Galu galā mēs saņēmām simtprocentīgi nepieciešamo finansējumu prioritātēm. Un pat tālāk par attiecībā uz izdevumu kategoriju 1A septīto pamatprogrammu, mūža izglītību. Tur mēs saņēmām par 100 miljoniem vairāk nekā aprīļa atzinumā. Tāpat arī migrācijas pakets, finansējumu, tur ir nedaudz samazināt līdzekļi, bet mēs vismaz varēsim finansēt šo paketu. Un pilns finansējums mums ir eh, par mūsu prioritātēm, par ceturto izdevumu kategoriju, un neaizmirsīsim, ka šī ir tā kategorija, kur mēs līdz šim nekad ne, neesam panākuši pietiekam apmierinošu rezultāts, bet šoreiz tas ir bijis iespējams, panākot vienošanos par elastības instrumenti izmantošana attiecībā uz 200 miljoniem eiro. Tā ir ievērojama summa, apmierinoša summa, un e, tas mums ļauj e, finansēt uzņemtās saistības. Ir tagad pilnīgi skaidrs, ka ir problēmas saistībā ar e, šī budžeta ilgspējību nākotnē, ņemot vērā, ka padome joprojām uh, izrāda negatīvu attieksmi. Padome nevēlas uh, turpināt darbu pie saistību īstenošanas. Un tas bija tāds kutelīgs jautājums debatēs, um, samierināšanas procedūrā, jo kopā ar grozījumu projektu numur 6 2011. gadam tur Eh, padome spieda bremzes, tā tālēn izsakoties, un nevēlējās neko grozīt. Un eh, budžeta grozījuma projekts numur 6, nu, tas līdzīgi kā ar ITER. Pagājušā gadā mēs nevēlējāmies nonākt pie līdzīgas situācijas, kā tas pagājušā gadā bija, bet tas sākās politiskas debatas, kuras zināms risks ir uh, saistīts ar to, ka tiek apdraudēta arī pati samierināšanas procedūra kopumā. Protams, ka pati procedūra nav labākais brīdis, lai uzsākt citas politiskās debatas, kaut vai tā fakta dēļ, ka galu galā samierināšanas procedūrā teoretiski ilgs 21 dienu, bet pātrinājums un kāpinājums notiek uz eh, periodu beigām. Ka tiešām skaidrs, ka nav citu variantu, ir jāpanāk vienošanās. Uh, Un no institucionālā viedokļa nav īsti iespējams sākt skatīt dažādu institūciju specifiskās problēmas, maksājuma problēmas, saistību problēmas vai kādas savādākas. Līdz ar to ar maksājumiem tur vēl ir problēmas, ir problēmas ar budžeta ilgspējību, saistībā ar budžeta izpildu nākotnē, un tāpat ir arī eh, skaidrs, ka līdzīgi kā Mēs esam to skatījuši arī saistībā ar ITER. Vienmēr ir jāpatur prātā, ka samierināšanas procedūra nav labākais brīdis politisku jautājumu skatīšanai un risināšanai. Vēl jau vairāk tādēļ, ka Lisabonas līgums budžeta pāraudzību nosaka mūsu iestādēm vienlīdzīgā apmērā, bet ja tas apdraud budžeta pieņemšanu kopumā, tad ir ļoti grūti to īstenot. Mēs nevaram riskēt ar visu budžetu kopumā. Šī problēma ir jāatrisina, bet to būtu iespējams darīt tikai pašu resursu kontekstā. Tad, kad mums būs pietiekami paši resursi, tad mums būs arī līdzsvarotāk iespēja debatēt par šo jautājumu. Šobrīd to praktiski pilnībā finansē dalību valstis un runājot par maksājumiem Tas tiešām ir tāds jautājums, kuru mēs nevar, nevaram vienlīdzīgi risināt. Un ņemot vērā to, eh, pastāv eh, bāžas par budžeta ilgspējību nākotnē, es uzskatu, ka to varēs atrasināt tikai tad, kad mums būs pietiekama eh, mēroga reformas budžetā, nodrošinot līdzsvarotu budžetu un konstruktīvu pieeju pašu resursu jautājumam. Un tikai šādā kontekstā uh, ņemot vērā to, ka mēs esam saņēmuši simtprocentīgu finansējumu parlamenta prioritātēm, mēs varam izmantot uh, šo elastīgumu uh, instrumentu, kur mums 200 miljonu eiro ir pieejama. Tas ir pozitīvs rezultāts. Paldies! Merci, Frančiska! E- Paldies, Frančiska! Apsveic jūs par lieliski paveikto darbu. Ir ļoti grūti kādam, kas ir pirmo reizi šajā komitejā būt referentam, bet kā Sidonija pagājušajā gadā, arī eh, jūs esat panākus lielisku sarunu iznākumu. Es došu jums tūdaļ vārdu Sidonija, protams, ja mūsu otrs referents piekritīs, jo uh, referentam būs jāpamet mūsu sanāksme ātrāk nekā plānots. Tātad Sidonija kāds ir jūsu viedoklis par šo sesto budžetu, jo um, dažas prioritātes ir ņemtas vērā šajā pārskatītajā budžeta prie, projektā. Paldies! Es, diemžēl, esmu spiesta vēlāk doties projām, jo man ir jāizsaka ar vēl savus viedokļus arī pie cita projekta, kur es strādāju, tā kā es eh, vēlēšos pavisam īsi komentēt. Sestībā ar sesto budžeta grozījumu eh, darbs bija diezgan grūts. Galvenokārt tādēļ, ka mēs šobrīd visi labi apzināmies to, ka mēs saskaramies ar aizvien lielāku atšķirību starp saistībām un maksājumiem, un Man jau bijusi laba diskusija ar vairākiem kolēģiem. Es domāju, ka mums ir jāatgriežas pie šīs diskusijas arī vēlāk, iesaistot arī Eiropas komisiju, jo šis ir ļoti sarežģīts jautājums, kurš nav atrisināms tad, kad mēs visi esam noguruši, tad, kad mēs strādājam vienlaicīgi pie 2012. gada budžeta samierināšanas procedūras. Es uzskatu, ka šīs grūtās eh, saruna procedūras ļauj mums atklāt problēmu saistībā ar maksājumu paziņošanu, ar uh, lielāku uzticēšanos starp iestādēm, par attiecībā arī faktiskajiem izdevumiem, tā skaitā arī par finansējumu saņēmēju spēju īstenot projekts, un diskusijas nebūtu nav noslēgušās. Šobrīd mēs esam saskārušies ar tieši šo problēmu par to, ka arvien vairāk palielinās atšķirības starp saistībām, kuras mēs uzņemamies, un maksājuma spēju kur mums e, joprojām ir nepietiekama, un droši vien tā arī tas saglabāsies nākotnē. Tātad, par ko mēs vienojāmies? 200 miljoni ir šī summa, par ko mēs vienojāmies. Man kā referentē tā ir zīme, ka maksājuma deklarācija padome uztver nopietni, bet tāpat laikā norāda uz to, ka pastāv vēl vajadzības, un ja mums jāskatās, kā tās risināt. Manuprāt, komisija, nu vismaz tā es sapratu, komisija mūs informēs par to, kā viņi eh, risinās šīs problēmas ar pārcelšanu. Un, ja vēl būs nepieciešams finansējums, deklarācija joprojām ir spēkā, joprojām ir laiks šīs problēmas risināšanai. Kopumā, manuprāt, mums ir jāstrādā struktūrēti. Problēma, ar kur mēs saskāramies pagājušā gadā, šogad ir tikai pieaugusi. Tā kā mums ir jāturpina darbs. Dabs septiņi, tas mums, tas ir budžeta grozījums numur septiņi. Visdrīzāk pēdējais manā atbildībā veiktais grozījuma projekts. Tas ir saistīts ar jautājumu, kas skar solidaritātes fondu saistībā ar valstīm, kuras skāruši dabas katastrofas Spāniju un Itāliju konkrēti Mēs ļoti daudz šeit esam diskutējuši par to, ka ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk eh, šo finansējumu sniegt no fonda, lai parādītu, ka iedzīvotājiem, ka solidaritāte Eiropas Savienības līmenī darbojas. Līdz ar to man kā referentei ir eh, jāsaka, ka mums ir jānodrošina šī problēmas eh, īstenojums nepieciešams pēc iespējas ātrāk. Tātad summa ir 38 miljoni šī budžeta grozījuma projektā. Un eh, tas ir praktiski arī tas, par ko mēs lēmām arī samierināšanas procedūras ietvaros. Tas nozīmē to, ka komisija ierosina šos uh, līdzekļus pārcelt no lauka attīstības programmas 2011. gadu. Man nav problēmas ar šādu risinājumu. Un saistības tiek sektas no rezervēm, uh, ko paredz starpiestāžu nolīgums. Līdz ar to, kā es sacīju, mums jādarbojas ātrāk. Ir, uh, Ar to es gribu teikt, ka savu ziņojumu projektu es sūtīšu jums jau rīt, varbūt pat šo pēcpusdienu, bet nu pats vēlākais rītdien. Un tad mēs varētu to pieņemt budžeta komitejā 5. decembrī. Tas nozīmē, ka šo lietu mēs varētu pabeigt jau plenāru sēdē Strasbūrā. Manuprāt, nekad neesam darījuši to tik ātri. Ceru uz jūsu atbalstu sadarbību šajā jautājumā. Man ir jādodas, diemžēl, projām, tāpēc arī šobrīd vairāk nestāstīšu. Mums, diemžēl, esmu spiesti piedalīties vēl vienā ļoti svarīgā pasākumā. Un Eh, lab, labprāt eh, uzklausīšu jūsu viedokļus, kurus saņemšu no asistentiem. Paldies, Sidonī, tas bija lielisks izklāsts. Un tagad vārdu šosim Manuēlam Fernandešam. Paldies, priekšsarētājs, pavisam īsi. Padome praktiski pilnībā pieņēma parlamentu skatījumu. Kā jau tas tika paredzēts, samierināšanas procedūrā tika iekļaut arī vajadzības Horvātijai, grozījuma vēstule numur divi. Tāpat Eiropas komisija nāca klajā ar savu priekšlikumu palielināt par 10 miljoniem eiro šo finansējumu. Līdz ar to es vēlos pateikties visiem ēnu referentiem, asistentiem, uh, visām politiskajām grupām, kuras eh, padarīja iespējamu, ka mēs spējām vienoties, um, mēs apvienojām stingru pieeju un taupības pasākums ar to, ka mums ir pietiekams finansējums, kas nodrošinātu institūciju efektīvu darbību, un varu teikt, ka esmu apmierināts ar šī darba rezultātu un varējām ņemt vērā visdažādākos priekšlikumus un padomu to arī pieņem. Paldies! Merci, mon cher kolēģi! Paldies, cienījamais kolēģi, kā jau jūs teicāt. Jūs gadījumā eh, šīs sarunas ir bijis triumfs, jo šie uh, skaitļi, kurus piedāvāja parlaments, uh, pilnībā tika apstiprināti no padomas puses. Anna Jensen vēlas izteikties Alda grupas vārdā. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos eh, pateikties Franceskai, arī Fernandešu kungam par ļoti labi paveikto darbu. Manuprāt, mēs esam sasnieguši labu rezultātu. Un jūsu kopsavilkums priekšsēdētāji eh, sarunu noslēgumā, ka padome arī var būt apmierināta, un mēs varam būt apmierināti, bet varbūt tā nav pati laimīgākā diena mūsu budžeta komisāram. Tā tas tiešām ir. lietas ap sesto budžeta grozījumu, kas uh, apkārtam norisinājās un sarunām kontekstā. Tas nebija pārāk patīkam par parlamentam radās jautājumu, vai mēs varam uzticēties padomēji, tad, kad viņi sacīja, kad ir, uh, ja būs vajadzīgi vairāk naudas, tad uh, to, to varēs dabūt. Tagad Tāpat laikā, kad mēs sakam, ka jā, tagad vajag vairāk naudas, tad padomas e, saka, ka viņi netic šiem skaitļiem, viņi neusticas komisijai, šī situācija ir nepieņemama. Komisija izlēma to risināt tādējādi, ka tiek pieprasītās summas samazināts, un līdz ar to jautājums atkrīt, bet vēl vakar no rīta man ienākot savā birojā pēc šīm budžeta pārunām bija ēpasts, ko es saņēmu, uh, no pētījumu uzņēmumu manā valstī, kas veids e, pētījums, sadarbojoties ar citiem uzņēmējiem, kuriem visiem ir jautājums, kas notiek. Mēs nesaņemsim vairs finansējumu. Vienmēr ir bijis ļoti grūti saņemt naudu no Eiropas Savienības iestādēm, bet šobrīd situācija ir vēl traģiskāka. Nu, un e, es jau varu rakstīt, ka tas ir saistīts ar vairākiem finanšu ministriem, un viņu nostāja varbūt tad jāraksta viņiem, jājautā viņiem, kas notiek, jo izskatās, ka komisija nonākusi situācija, kurai kurā tai jākļūst radošai savā skaitļa aprēķinos, un tas nav tas, ko mēs vēlamies. Uh, Mēs sakam, ka saistības ir parlamentam, maksājumi padomēji, bet šobrīd mēs izskatās, ka nonākam situācijā, kurā maksājumi arī mums kļūst interesanti, un ja mēs nevaram uzticēties padomēji, ka viņi nodrošinās nepieciešamo finansējumu, tad tas radīs ievērojamu triecienu sistēmai kopumā. Ņemot to vērā, man politiskā grupa tomēr ir ļoti apmierināta ar sasniegtajiem rezultātiem. Mums būtu paticies eh, redzēt lielāku finansējumu, kaut, kas paredzēts finanšu sektora aģentūrām, bet nu, pie tā mēs vēl atgriezīsimies, jo būs jauni likumdošanas akti, eh, jauni uzdevumi, tā kā gada laikā tur iespējams būs nepieciešams kaut ko pārskatīt, bet prioritātes saistībā ar pētniecību, izglītību, ārlietām, tās mums bija ļoti svarīgas un tur finansējums ir nodrošināts, tad ar to es vēlos vēlreiz pateikties Frančiskai Balcānī. Paldies! Merci, Anne, merci pour... Paldies, Anne, un paldies par konstruktīvo pieeju visu šo garo sarunu laikā. Tagad vairs Giovanni Lavijam. E ovviamente un sincero ringraziamento alla Jā, paldies. Es arī no savas puses vēlējos eh, sirsnīgi pateikties referentei par viņas paveikto darbu. Tas mums ir ļāvis sasniegt ļoti pozitīvus rezultātus, ņemot vērā to, ka praktiski visas parlamenta prioritātes galu galā tika samierināšanas procesa noslēgumā iekļauts šajā vienošanās, un eh, ko eh, Sidonija sacīja attiecībā uz sesto budžeta grozījumu un eh, ko, ko mēs redzējām pašā samierināšanas procedūrā saistībā ar līdzekļu samazinājumiem, kas tika ierosināti un maksājumiem. Nu, tad tāda pēcgarša nepatīkam mutē paliek, kas varētu rosināt zināmas pārdomas nākotnē. Mēs saprotam, ka krīzes eh, laikā ir jāveic taupības pasākumi, bet tas atstāja iespaidu uz konkrētiem pasākumiem, uz mūsu spēju iejaukties, arī uz komisijas darbu, arī tīpaši saistībā ar tām programmām, kas šobrīd ir tikai tā kārtīgi uzņēmušas apgriezienus. Pat gadījumā, kad mēs runājam par saistošiem līgumiem ar komisiju, atsevišķi uh, eh, operatori gada beigās maksājums nesaņems. Un nākotnē tas var kļūt par vēl nopietnāku problēmu. Un, piemēram, prasības attiecībā uz ITER programmu paredz ievērojam pārvietošanas pasākumu nākamajā gadā, un tas ir ļoti bīstami. Uh, īpaši bīstam tām programmām, kuras mēs vienmēr esam atbalstījuši, respektīvi tās programmas, kas tik tiešām darbojas, kas balstās uz pētniecību, ar kurām paredzēts stiprināt konkurētspēju, un kurš šobrīd vienkārši tiks samazināts, jo padomu tā uzskata. Nu, mums, domāju, ka mums ir jāuzdod šie jautājumi, ņemot vērā, ka Lisabons līgumā šī budžeta saskaņošanas procedūra ir paredzēta, tad mums vienmēr nāksies uh, saņemt, vai mums tiešām nāksies pieņemt vienmēr dalību valstu ierosinātos uh, risinājumus finansējumam, jeb mēs tomēr varam vest nopietnākas pārunas un strīdēties pretī ņemot vērā, ka ienākumu vai e, ieguvumi no šīm programmām parasti tomēr nonāk pārsvarā dalību valstīm. Šis ir, šī ir otrā kārta, varētu teikt, kur mums bija jāpieņem padomis noteiktie maksājuma līmeni, bet es nedomāju, ka mums ir jāturpina līdzīgā veidā tam e, piekrist. Savādāk mēs e, tikai zaudēsim. Paldies, Čavanī. Tagad Aleksandrs Alvāro. Paldies! Es runāšu vāciski, lai varētu izteikties precīzāk. Es neuzskatu, ka tas eh, tik daudz eh, vēl papildināms pie tā pozitīvā, kas jau tiks sacīts, priekšsēdājiem pilnīgi taisnība. Eh, parlaments tiešām ir spējis īstenot visu to, kas ir paredzēts, tīpaši attiecībā uz otro. Un šobrīd ir varbūt nepieciešams mazliet atšķaidīt dažas lietas, kur varbūt tas ir nepieciešams, bet kopumā jāsaka, ka šajā samierināšanas procedūrā vi, visas procedūras laikā nu, eh, bija tā, tāda pēcgarša tiešām ko mēs piekdien arī piedzīvojam. Es nedomāju, ka tas var būt kā tāds pamats, un Anna Jensen jau to sacīja, ka viena iestāde sāk atklāti apšaubīt otras iestādes minētos skaitļus. Ja mēs nonākam tādā situācijā, tad rodas jautājums par to, kāpēc tad mums kā parlamentam jāņem pa pilnu savukārt padomus skaitļus. Un tad jau gal galā, kāpēc komisijai jātic padomus skaitļiem un tā tālāk. Uh, šāds uzticēšanās trūkums, savstarpējās uzticēšanās trūkums starp iestādēm attiecībā uz minētajiem finansējumu mm, skaitļiem, tas mūs nostāda tādā ļoti nedrošā situācijā, un kas jau daļai tik pieminēts, un ko es uzskatu arī par vielu pārdomām nākotnē, ir tas, ka mums ir zināms problēmas ar uh, saistībām. Šobrīd mēs esam tās atlikuši šīs problēmas risināšanu nu, nākotnē, nevis atrisinājuši to. Bet e, pustrijos no rīta es teiktu, ka pietrūks spēka un arī vēlmes to vilku garumā, bet, nu, mums e, jāsaka, ka mums jāapzinās, ka mums reiz pienāks tā diena, kad šī problēma būs tiešām jārisina. Un kā signālu es to uztvertu ļoti satraukti, ja kādu brīdi rastos bažas par to, ka Eiropas Savienība eh, var arī neizpildīt savas saistības. Tas ir viens. Otra lieta - starpiestāžu attiecības. Es domāju, ka mums ir jānodrošina situācija, kurā mēs atkal varam paļauties vienas uz otru. Un tad arī kopējie paziņojumi, ja tie pēc tam tiek apšaubīti, arī tā nevar strādāt Mēs tad jaunu skaidrojumu nācām klajā un e, tad e, redzēsim, kā padomus to rēģēs. Cerams, ka mēs varam to pa paļauties. Un padomus klātbūtnē es tad vēlētos arī vēlreiz paziņot, ka varētu teikt, ka sestdienas agrā rītā pustrijos e, arī tas nav risināms, bet man tiešām pirmo reizi šī bija iespēja šādā procedūrā piedalīties. 9.30 no rīta mēs tikāmies. 2.30 nākamā rītā risinājums 17 stundas. Parlamenta delegācija 22.30 beidzot eh, padomus uzrunāja. Godīgi sakot, nu es nezinu, varbūt tas saistīts ar to, ka es vēl nepazīšu šo procedūru, bet, nu, ja tāda attieksme ir, es domāju, arī padome tiek, eh, tiktu šādā zālē ieaicināto un pēc tam stundām ilgi ar viņiem nerunā. Nu, es nedomāju, ka pārunas tā notiek. Es domāju, tie kolēģi, kas ieradās no Strasbūras un piekdien palika Briselē, iedalījās laiku, lai varētu piedalīties šajā procedūrā. Es sagaidīju no padomas, ka viņi daudz ātrāk nāks klajā ar savu pozīciju. Nevis, ka padoma sanāks kopā citā zālē un tad tik sāks meklēt kopējo nostāju. Nu, varbūt problēma šeit ir eh, man mazā pieredzes attiecībā uz šādām pārunām, bet es ceru, ka šāda veida notikumi. Uh, Nu, es ceru, ka pie tā nepaliks, un nākotnē tā tas nebūs, bet cerams, ka šī bija tiešām pēdējā reize, un ceram, ka profesionālais darbs, nu, dalību valsts neparādīja šādu profesionālitāti. Paldies! Oui, merci, merci, mon cher collègue. Paldies, cienījamais kolēģi. Diemžēl man ir tā pri privilēģija, uh, man ir jau zināms vecums un zināma pieredze. Uh, un kad es sāku savu administratīvo karjeru, pirms iesaistījos politikā, es nodarbojos ar lauksaimniecības jautājumiem Francijas finanšu ministrijā, un savulaik bija gadskārtējas sarunas par garantētajām cenām lauksaimniekiem, un šīs sarunas ilga trīs dienas un trīs naktis. Eiropa vienmēr ir funkcionējusi šādā veidā, un mēs nevaram rīkoties citādi. Ir nepieciešams panākt to, lai padomu vienotos, un, e, ja padome vienojas, nesot blakus, eh, tāpat tas īstenībā šīs sarunas nav iespējams. Mēs patiesībā esam mēģinājuši eksperimentējuši ar citiem variantiem, bet eh, tas nedarbojas. Bet patiesībā būtu eh, jāmaina kas cits, ja mums arī turpmāk būs šāda saruna maratona tad es domāju, ka tas, kam ir jāmainās, tas ir šis rezultāts, ko jūs jau minējāt, un ir jāizveic eh, šī situācija ar maksājumiem, ko jūs jau teicāt. Jērāns Fēls, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, nu, salīdzinājumā ar jūsu teikto atšķirība šeit ir tāda, ka garās sarunas nebija sarunas starp uh, divām budžeta iestādes struktūrām, bet gan sarunas pašā padomas iekšienē. Respektīvi 90% sarunu laika bija sarunas pašas padomas iekšienē, un interesanti piezīmēt, ka parlaments bija pilnīgi vienots ar komisiju savās nostājās un vienots ar vairumu dalību valstu attiecībā uz vēlamo rezultātu, taču savu veto uzlika vairākums uh, maksātāju dalību valstu. Uh, neraugoties uz to, ka tās bija minoritātes pašas savā institūcijā. Un ir interesanti norādīt, ka šis mazākums bija labi sagatavojies, tam bija sava stratēģija, viņi bija izstrādājuši vēstules, strādājuši pie pārstāvības sarunā, jo tur piedalījās ministri, Nīderlandes budžeta ministrs, Somijas eh, budžeta ministrs, Zviedrijas valsts sekretārs atbildīgais par budžeta jautājumiem un citi. Uh, kamēr pārējie vai nu bija nonākuši politiskā strupceļā Spānijas, Grieķijas, Itālijas situācijas dēļ, vai arī vienkārši nebija pietiekami pārstāvēti. Protams, tas bija vienīgais iespējamais iznākums, taču tas nebija īsti labs, un mani satrauc uh, pat netik daudz konflikts padomē, bet gan tas, ka šīs astoņas dalību valstis, šajā gadījumā, kurām piebalsoja vācieši un francūži, uh, ka šīs valsts interesē tikai viena lieta, proti maksājuma samazināšana, lai eh, samazinātu paši savas saistības pret ES budžetu. Viņus neuztrauc ES 2020 stratēģija, struktūra fondi, pētniecība un attīstība. Eh, viņus tas pārstāja interesēt brīdī, kad par to nākas maksāt. Tas ir satraucoši. Un, uh, un mums patiešām turpmāko sarunu kontekstā ir jādomā, kā to risināt. Taču mums vajadzētu ietrošināt tās dalību valstis, kuras neatbalsta šo nīderlandiešu, britu un skandināvu skatu punktu. Mums vajadzētu iedrošināt šīs valstis, lai tās pastiprina savu pārstāvību, jo citādi tās zaudēs, kad būs runa par struktūra fondiem un citām svarīgām politikām nākotnē. Šīm citām valstīm ir jādomā par savu nākotni, par savu stratēģiju. Tālāk runājot par tehniskākiem jautājumiem, Man ir jāpateicas, jo īpaši referentiem, eh, Frančiskai, piemēram, eh, kas tika galā ar šo lielo darbu un izdarīja to lieliski. Taču bija viena lieta, ko viņi nevarēja atrisināt, proti brīdī, kad padomi sāka apšaubīt īstenošanas datu kvalitāti, kas bija saņemta no komisijas. Nu, ja saruna pamatā nav uzticamu datu, tad eh, sarunu pamats, eh, pamatojums zūd. Un eh, būtībā tā bija, tas bija pēdējais samierināšanās posms, kad padomu sāka apšaubīt tos datus, un viņu rīcībā bija citi dati, ar kuriem viņi mūs tā arī neiepazīstināja. Uh, un tas padarīs situāciju ļoti sarežģītu. Es labprāt dzirdētu komisijas reakciju uz šo situāciju. Es domāju, ka mums jārisina abas problēmas, gan politiskā, gan tehniskā. Es nezinu, kādā veidā, bet varbūt vajadzētu izstrādāt kādu pašiniciatīvas ziņojumu, sarīkot uzklausīšanu, semināru vai jebko citu, vai izstrādāt kādu darba dokumentu, jo mums ir jārīkojas. Ja attiecībā uz šo maksājumu jautājumu, jo tas ir kļuvis no tehniska jautājuma par politisku jautājumu. Un mēs esam nonākuši situācijā, kur komisija ir jābloķē svarīgu programmu īstenošana, tāpēc, ka trūkst maksājumu, un šajā brīdī problēma kļūst politiska, tā vairs nav tehniska. Uh, Tāpēc es domāju, ka mums ir nopietni jārīkojas, lai risinātu šo problēmu, jo pretējā gadījumā eh, šī pati problēma atspoguļosies arī 13. gada budžetā. Paldies, es pilnībā atbalstu jūsu teikto. Hārtankungs. Paldies. Uh, Jūs varbūt eh, nebūsiet pārsteigts, kad es teikšu, ka eh, man prieks, ka komisijas prasības eh, parlamentā netika uh, gluži izpildītas, jo man ir prieks, ka mēs uh, palikām pie savas pieejas attiecībā uz aģentūrām. Tas ir labs iesākums. Taču mums ir jāparaugās uz šīs stabilitātes instrumentu jautājumu, kā arī uz Dienvidu Amerikas fonda jautājumu, jo mani uztrauc tas, ka līdzekļi nonāk uh, uh, salas Kipras daļas iedzīvotāju ziņā, un šis jautājums man ļoti satrauc. Paldies, cienījamais kolēģis Aldors Garīga. priekšsēdētāji. Uh, es pateicos par lielisko darbu, ko mūsu trīs referenti ir paveikuši - Frančeska, Jose Manuels un Sidonija, bet paliek uh, būtiskais jautājums, ko ir uzdevuši jau citi, proti pieredze ar Lisabonas līgumu kā tas ietekmēs budžeta komiteju, jo situācija ir mulsinoša. Mēs esam uh, tikuši līdz samierināšanās procedūrai, un uh, situācija ir tāda, ka mēs netiekam nemaz līdz politiskai diskusijai. Mēs aprobežojamies ar mēģinājumiem panākt labāko iespējamo iznākumu attiecībā uz maksājumiem. Uh, lai e, vienkārši saglabātu savu pozīciju. E, jā, kad e, situācija kļūs labāk, varbūt mēs varēsim rīkoties citādāk, varbūt mēs varēsim apstiprināt budžetu otrajā vai trešajā lasījumā, un varbūt, ka arī nebūs šādu problēmu ar pārdomu attiecībā uz maksājumiem. Uh, Un uh, varētu teikt, ka jā, tad padomē tiek atvēlēt maksājumi un parlamentam saistības, bet šī sistēma vairs nedarbojas, jo mums ir jārīkojas, lai izvairītos no situācijas, ka 12. gada oktobrī un novembrī mēs nonākam tādā pašā situācijā, kā šobrīd, vai pat sliktākā situācijā. Jo iespējamais grozītais budžets 2012. Eh, gadā eh, tiks ietekmēts no tā, ka dalību valstu situācija kļu, būs kļuvusi daudz bēdīgāka nekā šobrīd, un eh, līdz ar to problēmas ar maksājumiem būs daudz lielākas, un tas ietekmēs arī kopienas projektus. Un man ir jautājums padomē. Mēs eh, sākām samierināšanās procedūru un uzskatījām, ka 150 miljonu eiro maksājumiem tas bija minimālais. Un, uh, lai būtu iespējams īstenot šīs uh, Eiropas Savienības programmas, un uh, sarunas beidzās 2.30 no rīta ar. Uh, priekšstatu, ka pilnīgi pietiks ar 250 miljoniem eiro. Nu, tad jautājums ir kāds, vai nu mēs varam iztikt ar šiem 250 miljoniem eiro, vai tomēr vajadzēs šos sākotnējos 500 uh, eh, miljonus eiro. Un, uh, ir vērts iedziļināties tajā, kāds tad bija patiesais šīs samierināšanās gars eh, tādās agrās rīta stundās. Paldies, Izabela Durāna. Jā, paldies priekšsēdētāji. Arī es vēlētos pateikties referentiem par eh, lieliski paveikto darbu pēdējo mēnešu laikā un jo īpaši pēdējo dienu laikā. Es vēlētos arī uzsvērt to, ka bija lieliski sadarbība mūsu parlamentu komandā, pat ja eh, mūsu secinājumi no pieredzētā ir citādi, bet es domāju, ka šī sadarbība bija ļoti noderīga un tā mūs stiprina kā deputātus arī attiecībā uz spēku samēru ar padomi. Es pilnībā piekrītu Jēranam Fermam par eh, šo te attieksmi padomē un par to, kā šis darbs tika organizēts, kas attiecas uz darba metodi un sarunu ilgumu, es domāju, ka tas nav nekas neparasts un uh, sarunas nav pārāk garas, ja es, teiksim, salīdzinu ar to, kā tas notiek manā valstī. Un gal galā rezultāts ir eh, pozitīvs. Un runājot eh, par šīm atšķirībām eh, starp um, maksājuma apropriācijām un saistību apropriācijām, kas um, mūs satrauc visus, arī es vēlētos, lai tiktu, organi, lai tiktu veidot cita darba metoda 2013. gadā, lai sagatavotu nākamo posmu uh, Un arī mani eh, satrauca um, komisāra um, reakcija. Es nezinu, vai tas bija tāpēc, ka viņa rīcībā nebija skaitļu, vai te kaut kas notiek arī saistībā ar prezidentūru. Es nezinu, kādu kuram ir loma spēlējama šajā ziņā. Un visbeidzot, man šķiet, ka šis trilogs par ITER, kas notiks rīt, iespējams vēl tikai um, pasliktinās uh, situāciju, un um, man šķiet, ka varētu tikt apdraudēt šīs te prioritātes, kas ir uh, panāktas jau attiecībā uz 1A kategoriju, un ka tas varētu ietekmēt septīto pētniecības programmu. Un noslēgumā es vēlētos teikt, ka uh, Es domāju, ka šī nakts mūs visus pārliecināja par to, ka šie paši resursi ir nepieciešami vairāk nekā jebkad, un es ceru, ka mums izdosies panākt visu šajā jomā turpmākajā, turpmākajos posmos. Paldies! Jā, paldies, Izabela. Jums tik tiešām ir taisnība uzdodot šo jautājumu par ITER. Mēs pirms brīža runājām arī ar koordinatoriem. Uh, Es domāju, ka jūsu grupa arī tiks pārstāvēta šajās sarunās, un Raimers Bēg mūs par to informēs rīt no rīta, tātad pirms paredzētā trialoga. Pēdējais runātājs Inga Grēsler. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, jā, man žēl, ka jāatkārto to, kas jau ir pateikts, bet uh, Šis eh, ir, eh, šī ir jau otrā budžeta procedūra kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā, un mēs eh, visu laiku šaubamies par to, vai šī Lisabonas līguma stāšanās spēkā budžetam ir zaudējums vai ieguvums. Ir notikušas vairākas uzklausīšanas, un ir mm, vismaz pēc šobrīd secinātā ir skaidrs, ka šī situācija ir drīzāk zaudējums. Un jautājums ir, ko mēs darīsim, lai maksimāli uzlabotu šo situāciju. Es eh, vēlos sacīt, ka eh, man būtiski šķiet, ka mēs vairs nevaram panākt nekādas rezervas, taču rezervas ir tie būtiskie līdzekļi, par kuriem mēs runājam dažādās jomās, un eh, vai mēs patiešām budžeta izpildē varam rakstīt, ka tas viss nav bijis akceptēts. Tāpēc es vēlos, lai mēs uh, pārdomāt to, eh, kā mēs varētu rīkoties citādāk un eh, kā mēs varētu mācīties no šīs pieredzes kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Inga. Eh, Paldies, Inga. Referenti mums teiks, ka mums ir izdevies saglabāt visas rezervas. Protams, ka mēs varējām paredzēt vairāk, bet es domāju, ka tas ir svarīgi, ka rezervas tika paturēts. Jā, tikai lai paskaidrotu, Es nekad nestrādāju par eh, budžetu, pie budžeta pozīcijām, bet gan pie rezervēm. Un es redzu, ka eh, šoreiz ir neiespējami iegūt vairāk rezervus eh, plenārsēdē, jo kolēģi grupas to neizmanto, vairs neuzskata par instrumentu, ko mēs varētu izmantot. Jā, paldies, Inga, tā, tā, tas, tā ir iekšēja problēma parlamentā, mums ir jāorganizēs citādi. Ļoti labi. Tātad mūsu vidū uh, ir ģenerāldirektors. Es pateicos viņam par to, ka viņš ir ieradies, un es sveicu arī komisiju par īstenotajiem centieniem, un varbūt jūs varētu izteikt dažus komentārus par kolēģu dzirdēto, kolēģu izteikumiem. Paldies, priekšsādātāji! Jā, es tik tiešām vēlētos izteikt dažus komentārus un atbildēt uz dažiem izskanējušajiem jautājumiem, bet vispirms es vēlētos teikt, ka mēs visi priecājamies par to, ka mums ir budžets 2012. gadam, kā jau jūs to teicāt vairāk kārt. Tu pašreizējos apstākļos tas ir spēcīgs signāls, un to bija ļoti eh, svarīgi nosūtīt, lai pierādītu, ka institūcijas šādos apstākļos var sastrādāties. Es vēlētos arī pievienoties eh, jums un pateikties Balcānī kundzei, jo īpaši, ar kuru mums eh, bija tas gods strādāt ļoti konstruktīvi. Pateicos arī eh, Polijas prezidentūrai, kas mums ļoti daudz palīdzēja šīs sarundienas gaitā. Kā jau uz to norādīja mans komisārs, šis budžets ir um, līdzekļu samazināšanas budžets, un tīri no politiskā viedokļa tas ir spēcīgs signāls, kas norāda uz to, ka mēs lieliski apzināmies realitāti. Vienlaikus tas ir budžets, kas mums rada zināmas problēmas, tāpēc, ka ir atšķirības starp maksājumiem un apropriācijām. Un tas, ko mēs piedzīvojām ar sesto um, budžeta grozījumu projektu, manuprāt, ir tikai sākums daudz nozīmīgākām problēmām, ar kurām mēs saskarsimies 2012. gadā. Es vēlētos tomēr eh, nedaudz skaidrot dažas lietas. Budž eh, komisija nav piedāvājusi šo te grozīto budžetu 550 miljonus eiro eh, priek pēc. Tad, kad mēs runājām par eh, pārvietojumiem, mēs uh, secinājām, ka ir nepieciešams miljārds vai miljārds simts eh, miljonu. Un balstoties uz to, mēs secinājām, ka mums ir jāuzņems atbildība, ņemot vērā to, kā attīstās šie izdevumi, ir piedāvāt šo budžeta grozījumu projektu. Mēs to darījām lieliski apzinoties, ka tas izraisīs, zinām, negatīvu reakciju no dažu dalībvalstu puses, un tas tā arī bija. Šīs dalībvalstis bija ļoti aktīvas. Pierādījums tam ir uh, šie te jautājumi, kas uh, radās no dažu puses. Es vēlētos uh, minēt dažus skaitļus. Komisāram bija iespēja uz to norādīt. Šie ir 200 miljoni, kas tika pieņemti kompromisa fāzē, nav skaitlis, kas ir pieņemams komisijai. Komisārs to ir pateicis pavisam skaidri, eh, tad, kad bija attiecīgā padomas sanāksme. Mēs joprojām uzskatām, ka, ka minimālais uh, skaitlis ir 550 miljonu eiro. Es paskaidrošu, kāpēc. Šobrīd kopumā runa ir par 8 miljārdiem, uh, eh, kas ir vairāk nekā pagājušajā gadā. Tātad nedaudz vairāk 8 uh, eh, miljārdi. 2011. gada budžets ir palielinājies par 3,8 e, miljardiem e, maksājuma apropriācijas ziņā. Un 2010. gada beigās 2010 e, gada be, sākumā pavasarī mēs esam pievienojuši divus miljārdus. Tātad runa ir par 5,8 miljārdiem. Tātad šobrīd mums ir jau divu miljārdu deficīts, ja mēs uh, salīdzinām ar pagājušā gada situāciju. Tātad tāda ir skaitļa šobrīd. Otra lieta par skaitļiem un procedūru runājot. Mēs uh, piešķiram dalībvalstīm un parlamentam Katru nedēļu mēs tātad sniedzam šos datus eh, par maksājumiem. Šie dati ir visu rīcībā. Tie tiek izplatīti pavisam atklātā veidā. Un tāpēc es nesaprotu, ka, eh, piemēram, piekdienas sanāksmē ir bijuši daži, un es varu iedomāties, kuri, kas ir apstrīdējuši komisijas skaitļus tīri vēsturiski, vēsturiski, nekad komisijas, komisijas skaitļi nav tikuši apstrīdēti. Un es eh, nevaru saprast, nevaru iedomāties, kāpēc komisija būtu ieinteresēta falsificēt eh, šos skaitļus. Tas gluži vienkārši nav nopietni eh, nākt klajā ar šādām hipotēzēm. Varbūt te bija citas intereses uz spēles attiecīgajā situācijā piekdien. Uh, Tātad es vēlētos precizēt, ka komisija šos nepieciešamos skaitļus izplata, tie ir dalībvalstu un parlamentu rīcībā. Mēs esam gatavi uh, pietiekami uh, saulaicīgi, tātad gada sākumā, uh, vest diskusijas par šiem maksājumiem. Tas varētu notikt vai nu pirms vasaras vai pēc vasaras, tad, tad tajā brīdī, kad ir skaidrs, e, kāds ir tas profils, e, kā noslēgsies gads. Tātad, kas attiecas uz šā gada beigām, kas tad notiks? Tik uzdot šāds jautājums. Mēs veiksim visus nepieciešamos maksājumus pārvietojums, ja būs šādas, šāda iespēja, bet mēs esam pēdējās pieslīpēšanas fāzē. Nav šaubu, ja mums eh, naudas vairs nebūs, tad maksājumi tiks pārtraukti. Mums gluži vienkārši nav citas iespējas, bet tas nozīmē, ka ja šī situācija, kur mēs sagādam, apstiprināsies, tad maksājumi E, tiks pārvietota uz 2012. gadu. Tātad mēs palielināsim e, šīs summas 2012. gadam, lai gan um, saistība apro apropriācijas ir palielinājušās par tikai 1,86%. Tātad tāda ir pašreizējā situācija priekšstādētāji. Paldies! Paldies ģenerāldirektoru kungam. Mūsu referentam būs pēdējais vārds. Es vēlētos izteikt dažus komentārus no savas puses. Vispirms es vēlētos pateikties Polijas prezidentūras pārstāvjiem. Polijas prezidentūrā ir bijusi ļoti efektīva loma, kur tā spēlējas ļoti sarežģītā situācijā, kā jau to teica Jērants. Uh, Visgrūtākās sarunas noritēja tieši pašā padomē, bet uh, polijas ir, prezidentūra ir uh, bijusi atvērta un uzklausījusi tās problēmas, kuras mēs paudām. Es vēlētos uh, jums nodot arī pateicību no Buzeka kunga kas bija iesaistījies eh, šajā procesā arī pašā sākumā. Es, protams, jums nosūtīšu viņa vēstuli. Kopumā ņemot, es domāju, ka, jā, kā to teica mūsu referenta, parlaments eh, var būt apmierināts, jo prioritātes, eh, kuras mēs paudām, tika ņemtas vērā. Viss attiecībā uz šo te ceturto kategorija un tāpat arī līdzekļi Palestīnai un kategorijā 1A šī te 150 miljoni. Mums izdevās izvairīties arī no vispārējas līdzekļu samazināšanas attiecībā uz aģentūram, varam atgriežoties pie komisijas budžeta projekta par trim aģentūrām uh, - Frontex un Bēgļu aģentūru. Mēs arī panācām to, ko vēlējāmies attiecībā uz lauksaimniecību, proti tika atzīts tas, ka ir nepieciešams atrisināt problēmu, ar kādu eh, saskars dārzeņu ražotāji pēc šās vasaras, un mēs saņēmām arī garantiju tam, ka 2012. un 2013. gadā mēs varēsim turpināt īstenot programmu palīdzību, pārtiks palīdzību eh, nabadzīgākajiem, eh, jo iepriekš padomē ir panākt attiecīgi vienošanās Tātad kvalificētais vairākums tika panākts attiecībā šīs programmas turpināšanu dažās valstīs. Un es vēlētos papildināt, jo es lasīju komentārus par to, ka jā, mums it kā ir saistības, bet mums nav maksājumi. Mums ir maksājumi attiecībā uz prioritātēm, bet, protams, mēs neesam panākuši visus maksājumus attiecībā uz visām saistībām, kā jau to teica iepriekšējā runātāja un arī ģenerāla direktors. Ja manas aplēses ir pareizs, tad eh, vienošanās, kur mēs panācām, atbilst tātad pieaugumam 1,86% eh, attiecībā uz eh, maksām apropriācijām un 3,54 attiecībā uz saistību apropriācijām, ja mēs salīdzinām ar 2011. gadu. Es domāju, ka visi būs viensprāts, jo šķiet, ka šobrīd lielākā daļa grupu atbalsta mūsu nostāju. Tā, protams, nav vienprātība, bet mm, tas ir plašs vairākums. Un plašs vairākums ir par to, ka mēs vairs nevaram strādāt šādos eh, apstākļos. Mēs, šāda situācija nevar turpināties, kad parlaments ir spiests pieņemt maksājumu apropriācijas skaitļus, par kuriem nobalsojas padome. Mēs esam pilnībā atkarīgi no dalībvalstīm, un tā kā ir šāda krīzes situācija attiecīgi dalībvalstīs, jo situācija ir tāda, ka dažas ir uz bankrota sliekšņa. Un tā kā ir šāda saspīlēta situācija dalībvalstīs, tad neviens nevēlas papilnāt to vēl ar budžeta krīzi un līdz ar to panākt politisku krīzi. Un tas tā arī notika. Un neviens par to, protams, nepriecājas, bet tas ir mazākais ļaunums, uz ko mēs varējām cerēt. Ir divi, ir jāizdara divi politiski secinājumi. Pirmais. Un te es pateicos ģenerāldirektoru kungam par teikto par maksājumiem. Mums ir jāatrisina šī situācija. Mūs pārsteidz tas, ka pēkšņi nakts vidū parādījās citi skaitļi, un mēs vairs nezinājām, kā uh, tos sastaistīt. Tātad šie 550 miljoni, kas sākotnēji tika pieprasīti, pēc tam 200 miljoni, kuriem nepiekrīt komisija, bet uh, gal galā tas bija skaitlis, pie kā mēs apstājāmies. Un tas, ka komisija mums saka attiecībā uz dažām pētniecības programmām, mēs pārtraucam maksājumus sākot no oktobra, tāpēc, ka līdzekļu vairāk nav, un rīt trilogā mēs izskatīsim uh, Eh, jautājumu par ITER papildus eh, finansējumu 300 miljoni no kategorijas 1A. Protams, eh, tas ir saistība apropriācijas, bet tas nozīmē, ka ir paredzēts arī maksājums. Mums visiem, protams, ir labā griba, mēs ceram uz labu, uz labu rezultātu, bet es domāju, ka mums parlamentā ir jāpārdomā, protams, sadarbībā ar komisiju un Dānijas prezidentūru, tas, kā mēs varētu izmantot šo līdzinējo darbu turmākajā darbā. Attiecīgi jārīkojas budžeta kontrolas komitejām, Janam Bulderam, Un kas attiecas uz um, pirmajiem mēnešiem um, patēriņam 2012. gadam, tad mēs zinām, ka uh, sākotnē mēs it kā tērējam mazāk līdzekļu, uh, pēc tam uh, šie te maksājumi, apra, maksājumi palielinās. Un patiesībā komisija apzinās, kāda, cik liels ir kopējais maksājuma daudzums tikai kaut kad rudenī. Tāpēc mums ir jāskatās katra pozīcija atsevišķi, tātad pozīcija pa pozīcijai, jo e, presa mūs informē par to, ka e, patēriņš dažās valstīs ir ļoti neliels. Tātad mums ir jāskata pozīcija pa pozīcijai, jāgarantē tas, lai nākamajā gadā sarunas par maksājumu apropriācijām notika nevis, balsojot, nevis balstoties uz vispārēju uh, vienošanos um, plus inflāciju vai uh, plus uh, pieauguma pieaugum rādītāju, izaugsmas rādītāju, bet gluži otrādi mums ir jāiziet no reālām vajadzībām un attiecīgi mēs piemērojam maksājumus un piemērojam saistības. Ir nepieciešams katru mēnesi pirms padome pieņem lēmumu, sagatavot visus, eh, visu informāciju, kas ir nepieciešama. Un mēs attiecīgi uzņemsimies savu atbildību, ņemot vērā visu informāciju, kas būs mūsu rīcībā. Mums ir jāatrod veids, kā to panākt. Es domāju, ka katrā ziņā visās trijās institūcijās ir šāda vēlme, ir šāda gribe, griba. griba Un es varētu, vēlētos teikt ģenerāldirektoru kungam, ja pēkšņi gada beigās um, trūkst maksājumu, tad tas ir pavisam skaidri un skaļā balsē jāpasaka. Jūs varat uh, informēt attiecīgi preses uh, brīfingā par to, ka līdzekļu vairs nav. Jo Mēs saskaramies ar milzīgām problēmām tieši attiecībā uz sabiedrību. Mums, diemžēl, ir jāizteno vēl daudz pedagoģiskā darba, informējot par to, ka Eiropas budžets nav tāds pats budžets kā uh, eh, dalībās budžets. Tikai 6% tiek atvēlēti administratīvajiem izdevumiem, un viss pārējais ir vērsts uz ekonomisko aktivitāšu veicināšanu un uz investīcijām. Tātad tie ir izdevumi, kurus attiecīgi eh, šīm dalībvalstīm eh, nav jārod. Un tie ir līdzekļi, kurus dalībvalsts var uh, ietaupīt, tādējādi uzlabojot savu konkurētspēju un veicinot izaugsmi. Un, diemžēl, mēs vēl neesam pilnībā izskaidrojuši to sabiedrībai. Un, ja mēs saskaramies ar attiecīgām problēmām, tad komisijai tas pavisam augstā līmenī ir jāpaziņo, un mēs arī attiecīgi par to informēsim. Un, starp citu, Izabela Dirāna to jau teica, mums vairāk nekā jebkad ir nepieciešama jauna resursa, kas tieši tiktu iemaksāti Eiropas Savienības budžetā, un, protams, ka uh, ir balss uh, dalībvalstīs, kas runā par to, ka ir nepieciešama jauna fiskālā vienošanās sākot jau ar 2012. gadu. Es tam īsti neticu. Ļoti labi, ka ir šāda politiskā griba. Pagaidām tas, kurš maksā, tas pasūta mūziku. Tātad mēs esam to rokās, kuriem ir līdzekļi un runa nav tik daudz par politisko atbildību. Un kā jau Inga eh, to teica, mums ir jārunā par uh, Lisabonas sakām, bet runa nav uh, par to, ka ir problēmas ar līgumu, runa ir par to, ka mums nav līdzekļu. Un, mu, ja mums nav līdzekļu, tad mēs esam pilnībā atkarīgi no tiem, kas finansē Eiropas Savienības budžetu. Hartonkungs vēlas izteikties, un pēc tam Noslēgumā Valcānī kundze. Voorzitter, een hele kleine opmerking. Priekšsēdētāji, eh, no manas puses tikai īsts komentārs. Ļoti bieži jūs eh, rezumējat eh, teikto, bet būtu ļoti jauki, ja jūs varētu arī ņemt vērā komentārus, kurus izteikuši citādāk domājošie. Es domāju, ka priekšsēdētāja loma ir vadīt tehniskas sanāksmes brīdī, kad tās kļūst pārāk politiskas. Merci de donner des conseils au président. Paldies par ieteikumiem priekšsēdētājam. Es ar prieku uzklausu visus ieteikumus. Es vēlējos um, apkopot to, kas, manuprāt, bija um, vairākuma viedoklis, vismaz tā, kā tas izskanēja kolēģu teiktajā. Mm, varbūt neatgādinot visus viedokļus, un es, protams, paudu arī savu personisko viedokļu kas, protams, ir saistoši tikai un vienīgi man. Ja budžeta komitejas eh, locekļi vēlas, lai es eh, rīkotos citādi, to es varētu apsvērt. Bet vismaz līdz šim es esmu eh, strādājis šādā veidā, arī man priekšteči, un tas ir bijis diezgan efektīvi. Tagad Frančeska. Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, uh, šīs dienas diskusija ir jo īpaši interesanta tāpēc, ka šobrīd uh, mēs eh, varam runāt tādā relaksētā gaisotnē, esam pabeiguši darbu ar samierināšanās procedūru un varam atskatīties uz to, kas ir noticis un labāk sevi sagatavot nākamā gada sarunām. Mm, taču es vēlos uzsvērt, ka pēdējo mēnešu laikā, kad notika darbs pie budžeta, uh, un to var redzēt arī mūsu pieņemtajos dokumentos, parlamenta izvēle vienmēr ir bijusi paļauties uz komisijas sniegtajiem skaitļiem, kad bija runa uz maksājumu vajadzībām. Mēs uzskatījām, ka šie skaitļi ir uzticami. Diemžēl maksājumi tika upurēti politisku apsvērumu dēļ un sakarā ar pašreizējo krīzi Līdz ar to mēs esam zaudējuši maksājumos, taču parlamenta pieeja vienmēr ir bijusi uzticēties komisijas spējai sniegt mums eh, derīgus izvērtējumus, derīgas prognozes attiecībā uz maksājumu vajadzībām, bet, diemžēl, šobrīd eh, komisijas rīcība kļūst eh, diemžēl šobrīd situācija tiek politizēta un komisija kļūst par tādu grēkāzi Eiropā valdošās situācijas dēļ. Turpmāk mums ir uzmanīgi jāvēro situācija attiecībā uz prognozēm uz 2012. gada budžetam, jo šīs prognozes vēl tiks papildinātas un atjauninātas. Pirms mēs uh, sāksim kādu turpmāku diskusiju par nākotnes bilansē, mums ir jāvēro situācija, lai varētu labāk sagatavoties un uh, Mums ir jāpārbauda skaitļi. Tāpat mums pašiem arī ir jāpārskata e, šīs atjauninātās prognozes attiecībā uz maksājumiem, un e, šī pēdējā samierināšanās procedūra uh, daudz ko padarīja skaidrāku, bet mēs varam rast risinājums arī ārpus samierināšanās sarunām, jo samierināšanās procesam ir atvēlēta 21 diena, bet pati samierināšanās notiek dienas laikā, līdz ar to nav nekādas atpūtas un miera, mēs steidzamies un nevienmēr pieņemam labākos iespējamos lēmumus, bet es pateicos Polijas prezidentūrai un tam, kā komisija uh, saglabāja konstruktīvu pieeju sarunu laikā, un es pateicos arī visiem kolēģiem, kas entuziastiski iesaistījās šajā procedūrā. Tāpat es pateicos sekretariātam, kura darbs bija ārkārtīgi noderīgs, un pateicos sekretariātam, ka visa situācija neizgāja no kontrolas. Paldies, Frančeska! Tātad tik tā par 2012. gada budžetu. Atgādājam, ka mēs balsosim par to um, Brisels um, mini plenārsēdē decembrī. Un tagad pievērsīsimies piektajam un sastajam punktam darba kārtībā. Uh, sarunas par daudzgadu finanšu schēmu. Mums bija otrā viedokļa apmaiņa, jo šobrīd mēs vēl nevaram runāt par sarunām ar trio. Tad, kad notika vispārējo lietu padomu pagājušajā nedēļā, un tāpēc es aicinātu Raimeru Pēgi un Ivēlo Kalfinu, kas ir mūsu referenti, sniegt uh, nelielu apkopojumu par šo viedokļu apmaiņu, kas notiek par lauksaimniecības politiku un reģionālo politiku. Lūdzu, Raimer. Jā, vielen dank, eh, Herr Vorsitzender. Jā, paldies priekšsarētāji. Es vēlos papildināt, ka Ivailo Kalfins un arī es esam sadalījuši lauksaimniecības jautājumus un reģionālo attīstību. Nu, varu teikt, ka šis pasākums, kas tagad ir uzsākts, varētu būt kā ieguldījums Eh, tajā, lai virzītu uz priekšu sarunas un faktiskās pārunas eh, daudzgad finanšu plānam tiešām arī būtu vērojams progress un eh, ar padomas prezidentūru trijo. Lai tas viss arī būtu tādā jaunā kvalitātē saistībā ar jaunām politiskām prioritātēm, lai tas viss paceltos jaunā līmenī Labāk jau būtu tas, ja padomes prezidentūra gadījumos, ja atšķiras viedoklis risināt to padomē un ar nosacījumu, ka uh, ar kvalificēto vairākumu parlaments tad eh, piekrītam prezentējot parlamenta nostāju preses brīfingā, tad var šīs eh, domstarpības atrisināt un eh, saulēcīgi uzrādzīt eh, sarkanās līnijas. Un nu, tik tālu gan mēs neesam vēl nonākuši. Un pagaidām šīs viedokļa apmaiņas, kas norit, atstāja savu ietekmi uz jau zināmu lietu prezentēšanu. Tur gan mēs esam pavirzījušies tālāk nekā padome, jo ar iniciatīvu ziņojumiem esam jau informējuši mm, par notiekošo, gan par reģionālo lietu komitejas viedokli, gan lauksaimniecības komitejas viedokli, un ja padomas prezidentūra klāt, tad arī uh, padome prezentē dalību valstu nostājušo vispārējo lietu padomē, un tad galu galā varētu sniegt gala nostāju Dānijas prezidentūrai. Dānijas prezidentūra, cik es to sapratu, organizēs četras sēdes eh, vispārējā lietu komiteja eh, padomēji, un tad lielā mērā būs atkarīgs viss no tā, cik mēs varam padziļināt šīs pārunas. Un Ivailo un es jau esam par to runājuši, un ja šīs pārunas tiek noslēgts, varbūt mums arī šeit uz vietas pašiem ir jārunā ar eh, kādiem procesiem vai starpziņojumiem. Mēs varbūt arī plenārsēdē eh, izsakāmies, un lai varētu tātad saulaicīgi ieviest skaidrību parlamenta nostājām attiecībā uz lauksaimniecības politiku, uh, balsoties uz šo ziņojumu un centīšos tad uh, parlamentā būtiskākos uh, punktus tad aktualizēt, vēlos norādīt, ka man ir viena lieta, kas iekritus acīs, ir, ka Komisija mēdz eh, dažkārt atšķirīgus skaitļus minēt. Pirmkārt, finanšu schēmā eh, komisijas eh, runā par finansējumu iesaldēšanu, bet likumdošanas aktos tiek rēķināti deflācija. Nu, tad jautājums, Nu, tur ir liela atšķirība, vai mēs pielietojam deflācijas rādītājs vai nē, šo koeficientu. Nezinu, kā tas ir iespējams, jo otrajā izdevuma kategorijā ir ar vidi saistīti pasākumi, ar tiešiem maksājumiem, eh, nesaistītas lietas tā skaitā. Un eh, man tika atbildēts, ka jā, visi šai ģenerāldirektorātā strādā ar eh, deflācijas koeficientu. Un nevar tā strādāt. No vienas puses runāt par to, ka eh, no vienas puses tiek izmantot 2011. gada eh, cipari, bet likumdošanas aktu izstrādēm nāk klajā ar citiem skaitļiem. Nu tā gluži nevarētu gan darīt. Jāskatās tomēr arī uz komisijas skaitļiem, nevis akli uzticēties. Uh, jo tad mēs atopamies šādā dīvainā situācijā, un tad mums ir jābūt šī, šiem ļaunajiem, jo mēs, redz, balstījāmies uz citiem skaitļiem. Pavisam īsajā informatīvajā sanāksmē ar polijas prezidentūru, protams, ka kļuva skaidrs par, par to, cik atšķirīgs ir viedoklis par eh, lauksaimniecības politikas budžetu, ko viena uzskata par pietiekamu, te otra par pārāk mazu. Nu, eh, it īši attiecībā uz komisijas eh, priekšlikumā minēto finansējumu iesaldēšanas priekšlikumu Un katrā ziņā tāds var atgādināt 2005. gada padomē notikušo, kur ļoti vēlējās šos skaitļus eh, apstiprināt, nu, un tad, principā, nobruka visi šie, manuprāt, 10 miljārdi tika vēl atņemti no reģionālās attīstības. Nu, tad vēlreiz aicināšu padomi vispirms par saturu runāt, lai varētu pretoties eh, mēģinājumiem jaunas lietas papildināt un eh, noteikt vispirms finansējumu skaitli, un tad izējot no šī skaitļa skatīties, eh, ko var īstenot vienā vai otrā politiskajā jomā. Es domāju, ar to arī varētu šobrīd noslēgt savus izteikums, un par kohēzijas politiku tad Ivailo varēs izteikties, lūdzu. Merci, Raimer. Paldies, Raimer. Ivailo. Thank you very much. Uh, uh... Paldies, priekšsarētāji. Man ir tikai pāris lietas sakāms uh, papildus tam, ko kolēģis jau pateica attiecībā uz uh, visu atmosfēru un pieeju. Jo tik tiešām tās pat nav īsti pārunas vēl. Mums vienkārši informēja par viedokļu apmaiņu padomē. Tas ir noderīgi, bet to nevar gluži saukt par progresu. Manuprāt, mums ir jāaicina, un cerams, ka Dānijas prezidentūra to arī uzņemsies, sākt ar nākamā gada sākumu runāt par daudzgadu finanšu plānu būtību, par saturu. Jo savādāk nonāksim pie tā, ka mēs runājam par vispārīgiem jautājumiem bez konkrētām saistībām. Otra lieta, tāda vispārēja piezīme Es lielā mērā atbalstīju to, ko Rainers Böge tikko sacīja. Mums ir pilnīgi skaidri eh, jābūt eh, priekšstatam par metodiku, kā tiek aprēķināt skaitļi. Jā, mēs vienmēr strādājam ar skaitļiem, bet nekad nezinām, kāds ir pamats. Kā mēs pie šiem skaitļiem nonācām, kā tas tika rēķināts. Ir jābūt pilnīgi skaidrs kādā veidā mēs nonācām pie skaitļiem, eh, uz kā pamata šis budžets palielinās vai samazinās attiecīgi. Un otrkārt ir ļoti svarīgi arī skaidri paust padomēji, ka mēs ne pie kā nenonāksim, ja tiks ņemt vērā tikai un vienīgi šo sešu Eh, neto eh, finansējumu sniedzēju dalību valstu viedokli, kura vispirms vēlas eh, noteiktu skaitli un tad runāt, ko par to var izdarīt. Un viens piemērs - komisijas priekšlikums, jaunais finanšu instruments. Tas ir iekļauts kohēzijas fondās, struktūra fondās. Paskaroties tuvāk, Nu, kas tas ir pa instrumentu, mēs redzēsim, ka tas, kādā veidā tas ir izveidos, tas nepalīdzēs kohēzijai vispār. Tas palīdzēs lielām infrastruktūrām, bet ne gluži tajos reģionos, kur kohēzija ir nepieciešama. Ledz nav nekādas problēmas pateikt, ka mums ir šāds instruments, mēs ieguldīsim vēl vairāk infrastruktūrā, bet nu nesauksim to par kohēziju. Tā nav kohēzija, varbūt tas ir kaut kas cits, bet kohēzija tā nav. Līdz ar to mums jābūt ļoti piesardzīgiem, kad mēs runājam par skaitļiem un kas tajos ir iekļauts. Nu, daudz kas vairāk laikam nav sakāms par kohēzijas daļu, ko mēs ar padomu apspriedām, skaidrs, ka finansējums transportam tiek palielināts komisijas priešlikumā un kohēzijas finansējums samazināts komisijas priešlikumā. Komisija ierosina, lai mums nebūtu apakškategorijas, bet būtu tādi uh, apakšlimiti, kas savukārt uh, zināmā mērā apdraud to finansējumu, kas paredzēts kohēzijai. Un trešā vispārējā piezīme, ko vēlēto šeit izteikt, ir tā kā mēs to vēlējāmies, šos pārējus reģionus noteikt. Mums ir eh, jābūt pilnīgi skaidram, vai kohēzijas finansējuma ietvaros pārējais reģioniem būs tāds pats finansējums pašreizējais eh, daudzgad finanšu plāna ietvaros vai savādāk. Šobrīd skatos uz komisijas priešlikumu un izskatās, ka tas varētu būt pašreizējo summu apjomā. Eh, un tas tiks samazināts. Tas nozīmē, ka kohēzijas eh, reģioniem, kas šobrīd saņēmuši naudu, naudas turpmāk būs mazāk. Tātad mums ir jāievieš skaidrība eh, attiecībā uz metodiku, jo savādāk mums pārunas būs grūti vest, un uh, cerams, ka Dānijas prezidentūra īstenos mūsu vēlmi sākt šīs pārunas pēc būtības. Paldies, Ivailo! Vai kāds vēlas uh, kaut ko papildināt? Jautājumu, komentāru abiem referentiem? Nē. Nu tad eh, papildinošu viņu brīnišķīgās prezentācijas ar pāris lietām. Jauni elementi vienmēr ir eh, gaidīti, mēs paši to esam aicinājuši veikt. Tagad komisija eh, ir iesaistījusies viedokļu apmaiņā, tas tāds savu veidu trialogs ir ar padomes prezidentūru trio. Tātad 3 plus 1 sanāk plus viens ir parlamenta delegācija. Līdz ar to mums jābūt pilnīgi pārliecinātiem, ka mūsu skaitļi sakrīt, un Rainers arī ierosināja jau no paša sākuma uh, skatīt, kas tā ir par situāciju, ka atšķiras skaitļi, kādēļ atšķiras šie skaitļi, kas ir parlamenta un padoms atbildīgo cilvēku rīcībā. Tātad šie reģionālo politikas jautājumu lēmumu pieņēmēji izmanto šos eh, deflācijas rādītājus, un tiesiskajā pamatā mēs izmantojam tos, finan, eh, tos skaitļus, par kuriem ir panākuši vienošanos eh, budžeta lēmumu pieņēmēji. Un jo vairāk mēs varam strādāt ar vienādiem skaitļiem, jo labāk. Otrs komentārs, kas attiecas uz mūsu organizāciju. Jūs atceraties, ka uh, priekšsēdētāja konferencē tika izlēmts izveidot kontaktu grupu. kura sakotu sarunu gaitai paralēli vēl šai te budžeta komitejas delegācijai. Man bija iespēja par to runāt ar uh, priekšsēdētāju Buzekungu, un gal galā priekšsēdētāju konferencē tika pieņemts lēmums, par kuru es neesmu saņēmis vēl oficiāla informācija, kas garantē to, ka uh, kontaktgrupā būs, protams, referenti, protams, arī budžeta komitejas bu birojas un, protams, arī budžeta komitejas koordinātori. Tāpēc es domāju, ka uh, šo te koordināciju mēs varēsim veikt ļoti uh, labos apstākļos, un mums ir jāraugās uz to, lai katru reizi, kad šī grupa tiekas, tie kolēģi, uh, kuri uh, varbūt nav budžeta komitejā, bet kuri sako budžeta jautājumiem, kuri ir referenti uh, tiem dokumentiem, uh, kas ir uh, saistīti ar daudzgadu finanšu schēmu, tiktu iesaistīti šajā darbā, pienācīgi informēti un varētu paust savu viedokli, pirms mēs dodamies uz sarunām ar trio. Un tas nozīmē, ka kādā brīdī mums būs jāatjauno savs sarunu mandāts. Pagaidām, kā jau teica Raimers un Īvailo, tas ir garīgs e, ziņojums. Bet Dānijas prezidentūra grasās pabeigt savu darbu, pieņemot to, ko viņi sauc par sarunu platformu. Uh, Un tas nozīmē, acīm redzot, ka mums būs jāvienojas par eh, tādiem viegliem punktiem un sarežģītajiem punktiem, eh, sarežģītajiem, uz kuriem mums būs jākoncentrē savu uzmanību, lai panāktu to, ka patiesās sarunas notiek otrajā pusgadā 2012. gadā. Un tas nozīmē, ka mums būs jābūt gataviem, iespējams, nākamā gada pavasarī pirms Dānijas prezidentūras beigām. Uh, nu, vismaz pagaidām tas tā izskatās, bet varbūt, ka nākamā gada sākumā parādās kādas izmaiņas. Un kas attiecas uz eh, daudzgadu finanšu schēmas izmaksām, iespējams, ka mums būs eh, jāatjauno šīs pilnvaras, šis mandāts, un mums būs eh, iespējams jāpieņem kāds pagāju dokuments, attiecīgi balsojot plenārsēdē. Kas attiecas uz resursiem, tad par to mēs runāsim pēc brīža kopā ar koordinatoriem mūsu abu ēnu referentu klātbūtnē. Ref, tātad Dēainē kungs un Jensens kundze, un tad arī uzzināsim, kā viņi vēlētos uh, paust uh, viedokli nākamajā trialogu sanāksmē 5. decembrī sanāksmi, kurā notiks pirmā viedokļu apmaiņa par komisijas priekšlikumu attiecībā uz pašu resursiem. Nu, ja citu komentāru nav, tad cienījamie kolēģi, um, pavisam neparasta lieta, mēs esam strādājuši ātrāk nekā paredzēts, esam izskatījuši šās pēcpusdienas darba kārtību. Uh, Pārējos jautājumus ir iespējams izskatīt tikai rīt, tāpēc, ka referenti nav klāt. Jā, tu esi zālē, saka priekšsēdētājs, bet jautājums par finanšu schēmu tiks izskatīts kopā ar pārstāvjiem, kas ieradīsies 17.30. Bodarkungs arī nav zālē, tāpēc mēs nevaram vienoties bez viņa klātbūtnes. Tāpēc es piedāvātu pārtraukt sanāksmi uz 45 minūtēm līdz 17.30. Tad mēs uzklausīsim kolēģis un arī Kreslas kundze un Ivalīnī kundze. Un tagad zālē paliek koordinātori, lai mēs iegūtu laiku un izmantot to, ka mūsu rīcībā ir arī tulki. Tātad. Tagad neliels pārtraukums uz desmit minūtēm, un pēc tam zālē paliek koordinātori un tūki. telpas dabūt. Tas ir ļoti nožēlojami, es varu teikt, es mēģinu uh, iedalīt pietiekam laiku, lai to visu izdarītu, bet ir svarīgi arī to visu virzīt uz priekšu daudzgadīgai finanšu uh, plānam. Un Un, un tad, vai tiešām eh, kaut kādas izpriecas ir tikpat svarīgas eh, kā tās, eh, kur ir tiešām pēc būtības jālem par finansējumu nākošajos gados, nākošajā plāno, plānošanas posmā? Nav jau arī jēgas uz divu pus stundām sanāk kopā, un viss tas ir septiņas reizes pa divu pus stundām mums nekad neko praktīgi nav devušas. Mums ir nepieciešams ilgāks laiks. Uh, lai mēs varētu padziļināt diskutēt. Un 30. novembrī nav līdz galam nu, panākt vienošanās, jo kaut arī nedēļa tika atlikusi. Nu, Parlamentā šeit nekas nenotiek, bet, nu, padomē, tur ir laikam problēma ar šo jautājumu. Katrā ziņā visi mēģina darīt visu iespējamo, nu, mēs pusdienlaikā mēģinām šo sarunāt, bet tad kolēģis Rivelīni, viņiem ir nepieciešams itāļu tulks, un tad tiek eh, paziņots, ka nevar to dabūt pusdienu laikā. Nu, es tiešām aicinu izrādīt sapratni. Mums nepieciešama ārkārtas pasākuma, ārkārtas rīcība, lai šos jautājumus atrisinātu. Manuprāt, kopumā mēs virzamies priekšu labi, bet, eh, kā jau sacīju, mēs varētu būt tālāk jau tikuši, ja mums būtu papildus laiks apspriesties. Un kolēģis es aicinātu tiešām būt uh, apzinīgiem, mums katra minūte ir noderīga, lai mēs varētu pārunāt šīs lietas. Arī uh, ar pārunu vīdi esmu kopumā apmierināta, viss notiek labi. 308 grozījumi, par tiem bija jāpanākt vienošanās un šie. Uh, Šobrīd no tiem mēs kaut kāds 35%, nu kādu trešdaļu tad esam izskatījuši. Paldies! No, Merci, uh, Inge. Paldies, Inga! Vēlreiz apsveicu par ievērojamo darbu, ko jūs esat paveikusi strādājot pie šīs lietas, kas ir ļoti nozīmīga, ļoti tehniska. Protams, ka mēs ar Janu Mulderu darīsim visu iespējamo, lai jums palīdzētu un lai jūsu rīcībā būtu visi nepieciešamie apstākļi. Ja jūs vēlaties, lai mēs kopīgi parakstam uh, vēstuli, piedāvājot uh, attiecīgi datums, kurus, uz kuriem jūs norādījāt, mēs, protams, varam to paveikt. Kāds ir jūsu aplēs? Kad mums kad mums varētu notikt uh, šis trialogs pēc uh, trim uh, darba sanāksmēm, kad jūsuprāt varētu tikt panākt galīgā vienošanās? Es domāju, ka Dānijas prezidentūra pirmajā trimestrī īsti vēl nebūs gatava tam. Nu, es būtu gatava uz jebko, bet, nu, ceru, ka to varēs pēc iespējas ātrāk izdarīt. Uh, Esmu gatava arī piekdienās šeit palikt un strādāt. Nu, katrā ziņā problēma bieži vien ir tāda, ka kolēģiem arī ir jāpiedalās, un eh, es aicinātu visus, jo vairāk mums laiks ir eh, pieejams, jo ātrāk varētu to eh, risināt. 56. pāns dalīta pārvaldība, nu, tu, tur ir daudz, kas saistīts ar regulām par struktūru fondiem, Un e, tur mums ir jā, jānoliek šie teksti paralēli un jāskatās, kādā veidā mēs tad varētu loģiskāk īstenot šīs lietas. Padome to īsti nevēlas darīt, līdz ar to padome šobrīd atsakās pie 6. pie 7. panta ar mums skatīt, bet tas tiešām ir pamat pants, e, lai varētu vispār virzīties tālāk šajās pārunās. Un tāpēc uh, Nu, iespējams, ka darba grupā mums vajadzētu arī rīkot sagatavošanās sēdi, kur mēs tiešām paskatāmies šos uh, pāntus un šīs normas. Nu, tad uh, tuvākajā laikā es tad pati sagatavošos un tad saulaicīgi informēšu. Protams, ka skaidrs, ka ir vairāk panti, par kuriem vēl papildus ir uh, jāstrādā. Uh, Un esmu apņēmusies pēc iespējas ātrāk eh, virzīties uz priekšu, bet nu nevar jau teikt tā, ka mēs eh, sastādām grozījumus un tad vienkārši atsakamies no viņiem. Tad jau varētu to vispār nedarīt. Līdz ar to es tiešām vēlos tās lietas, kas ir iesniegts, pārunāt ar visiem. Manuprāt, nu cik vien ātri to var, eh, jo ātrāk, jo labāk. Paldies! Priekšsēdētāji, vai jūs vēlētos ko piebilst? Cienījamie kolēģi. Donc, euh, il faut considérer. Labi, tad, um, Inga, mēs varam uzskatīt, ka jūs esat saņēmusi zaļo gaismu. Lūdzu, ja jūs vēlaties izteikti. Padome ir pienācīgi pārstāvēt šodien, un, protams, arī komisija. Vai e, pārējās institūcijas vēlētos izmantot šo iespēju un paust e, savu viedokli, savas vēlmes attiecībā uz e, laika grafiku, uz tiem punktiem, par kuriem būtu padziļināti jādiskutē? Prezidentūras pārstāvis, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es varu tikai atkārtot eh, pateicības vārdus gan priekšsēdētājiem, gan Grēslas kungam, gan eh, parlamenta pārstāvis, kas bija klāt eh, šajā trialogā. Atmosfēra bija brīnišķīga un mēs aizvien vairāk tuvojamies šī procesa beigām. No savas puses es varu apliecināt, ka mūsu mērķi ir tālajoši un kamēr vien mums būs pietiekami daudz sanāksmju, mēs turpināsim izrunāt visus pantus, lai sagatavotu pamatu sarunu pēdējam posmam, kas varētu noritēt Dānijas prezidentūras laikā. Līdz ar to mēs esam Greslas kundzes rīcībā un arī Moldera kunga rīcībā un Gājera kunga, kur es eh, šobrīd redzu. Nu, jebkurā gadījumā par budžetu vienošanās ir panākta, un mēs varam koncentrēties uz finanšu uh, noteikumiem. Nu, izņemot ITER, par kuru mums būs jārunā rītdien. Paldies. Oui, évidemment, nous aurions... Jā, Protams, mēs būtu varējuši organizēt veselu sarunu kopumu, veselu pakotni, 2012. gada budžets, eh, ITER, bet tad mums būtu nepieciešams vairākas naktis, un es domāju, ka mēs gluži vienkārši to neizturētu. Komisijas pārstāvis, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Viena lieta, kas mūsuprāt ir svarīga attiecībā uz uh, termiņiem. Mums ir laiks nākamā gada sākumā, kad Dānijas uh, prezidentu varētu divreiz nedēļā veltīt laiku uh, šim jautājumam. Man šķiet, ka uh, šis termiņš iztecēs apmēram martā. Tāpēc es domāju, ka pirmajā trimestrī mums ir jāpanāk e, vienošanās, pirmā vienošanās par finanšu regulu. Jo pēc tam nevajadzētu aizmirst, ka mums būs e, jāfinalizē šī politiskā vienošanās, to pārvēršot par e, dokumentu tekstu un jāievieš attiecīgās izmaiņas, un tam būs nepieciešams papildus darbs. Un es domāju, ka tad Dānijas prezidentūra būs jau pārņemta ar sarunām par eh, finanšu schēmu. Tāpēc mums vajadzētu paredzēt pietiekam daudz sanāksmu nākamā gada sākumā, balstoties uz eh, šo te ziņojumu eh, par pilnvaru pārņemšanu, ko Polijas prezidentūra nodos Dānijas prezidentūrai, lai mēs šo darbu pabeigtu līdz marta beigām. Paldies! Ļoti labi! Liels paldies! Ja vairāk neviens nevēlas izteikties, tad es pateicos mūsu referentei un līdz ar to noslēdzu eh, šās dienas budžetu komitejas sanāksmi un pēc divu minūšu pārtraukuma atsāksim koordinātoru sanāksmi. Paldies visiem un tie, kas nepiedalās koordinātoru sanāksmē, var būt brīvi.